Es pēc reglamenta, kolēģis, te lūdzu vārdu, lūdzu. Καλό, αναφερθείτε στο θέμα της διαδικασίας. Tad pēc procedūras, jā, ja? ne patiesi juridisks jautājums. Nu, pat kas notika, ka manā valstī nu, manīm noņēma visas apsūdzības, kas gulās maniem pleciem, kas bija izvirzīts pret mani. Paldies visiem maniem kolēģiem, kas mani atbalstīja. No nu, kolēģiem saņēmu tiešām teicamu atbalstu, gan no valstīm, valsts pārstāvjiem, kolēģiem. Turieties, kolēģis, acī, turējos un lūk, arī panākumi. Daži kolēģi tiešām bija kā tāda uzticamā kliņķis, ko paļauties. Nāčām parāžam paldies un citiem kolēģiem un kolēģiem no EMF politiskās grupas. Jūs visi man uzticējāties, jūs ticējāt man. Visam ir pateikties nevar, bet trīs cilvēkus varētu var izcelt. Marina Lepēna, piemēram, Marēna Dižana. Tiešām eh, ļoti labi visi sniedzamā atbalsta priekšstādājs eh, um, arī uzsver, ka, protams, eh, ap, sveicam jūs par to, ka ap, apsūdzības jums ir noņemts, bet tas nav, tā nav ziņa pēc reglamenta, līdz ar to jūs atturieties no līdzīgiem. Um, tātad uh, precedentiem jūs varat izsūtīt puķu tiesniem kolēģiem vēlaties, bet nu negluži tagad. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Nu labi, tad ķersimies tagad pie balsojuma, kolēģi. Tātad uh, eh, hautelā ziņojums, uh, eh, tad būs personīgs balsojums, sākam balsot. Tēlos tis psihoforijas. Egrinet. Beidz, beidzam balsot pieņemts. Lavija ziņojums. Atkal individuāls balsojums. Sākam balsot. Tēlos psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņems. Επίσης στην επόμενη έκθεση Λαβία. Nākamais arī Lavijas ziņojums ir daudz balsojums sākumā. Tēlos psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk attiecīgi Kaufmana ziņojums. Atkal individuāls balsojums. Sākam balsot. Tēlos tis psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk uh, Grīsbeka ziņojums. Arī šeit uh, individuāls balsojums. Sākam balsot. Τέλος της ψηφοφορίας. Beidzam balsot. Pieņemts. Χρυσόγονου. Tālāk Χρυσόγονος ziņojums eh, par priekšlikumu atņemt deputātu imunitāti Jaseviča kungam. Ivaškeviča kungam, respektīvi. Eh, kas balso par? Pret? Atturās. Pieņems. Nākamais Kristogonis uh, kunga ziņojums arī saistās ar uh, aicinājumu atņemt imunitātiem pašam kolēģim, bet saistībā ar citu jautājumu. Kas balso par? Pret? Atturās? Pieņems? Tālāk pārējiem pie Ferrara ziņojuma. Ir lūgums uh, atņemt deputāta imunitāti Filipo kungam. Kas balso par? Pret? Atturās? Pieņemts? Un tālāk pie Rīnska ziņojums. Te ir 62. Uh, Balsojam, grozījums, kas pār, kas pret, balsojam manuāli. Pieņems. Tālāk, grozījums 60, 64, individuāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. Eh, grozījums balsojam manuāli, kas par, kas pret, eh, atturās, pieņems. 63. Eh, balsojums, grozījums, individuāls balsojums, kas par, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad komisijas priekšlikums balsojam manuāli, kas par pret atturās pieņemts. Un legislatīvā rezolūcija, te individuāls balsojums. Balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, un tālāk balsosim par Dēmis nākajā ziņojumu. Nu, te nāksies tur ciņu piestrādāt. Mēri mē anātais hiros. Pirmā daļa par 11. punktu. Ar rokas ziņu lūdzu par pret. Atturas pieņemts otrā daļa par pret. Atturas pieņemts. Trešā daļa par Ja vēlaties, kaut arī šeit bija viennozīmīgi, pārbaudīsim, pārbaudīsim otro daļu pie 11. punkta. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar lielu vairākumu. Trešā daļa, 11. panta trešā daļa par uh, pret atturas pieņemts. 25 tagad par pret atturas pieņemts. 29. punkts. Paceļot roku ar par pret atturas atturas, pieņemts. 31. divās daļās, mm, pirmā daļa pacelt rokas par, pret, atturot, atturas, pieņemts, un otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 40 divās daļās. Pirmā daļa. Pacerat rokas par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. 41. Pacerat rokas par, pret, atturas. Pieņemts. Un 48 tagad. 42 e, atvainojiet par. Pret. Atturas. Pieņemts. 58 tagad trīs daļās. Pirmā daļa. Domāju gan, ka būs viennozīmīgs rezultāts. Pirmā daļa tad par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas. Ja tomēr pārbaudīsim otro daļu. Pie 58 sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts ar lielu vairākumu. Es domāju, ka citas kontrolas mums te nav vajadzīgas, hm, ka varat man uzticēties. Trešā daļa paturot rokas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 72. Eh, punkts par, pret, atturas, pieņemts. 78. Divas daļās, pirmā daļa par, pret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 pieņemts. Otrā daļa par, paret, atturas. Pārbaudīsim šo rezultātu. Tātad 78. otrā daļa pārbaudām. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts ar nelielu vairākumu. 82 daļās. Pirmā daļa. Paceļot rokas. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. 80. grozījumā personāla balsojumu sākam balsot. Tēlos psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Ir arī pēc 80. punkta viens iesniegtais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad 81. punkts divās daļās ar personāla balsojumu. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. 81. punktā ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82 ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. punkts arī ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī tas tiek pieņemts. Trešais eh, grozījuma priekšlikums pēc 90. punkta. Pats rokas par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums pēc apsvēruma A par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par visu tekstu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicam referentu kungu. Turpināsim ar balsojumu skaidrojumiem.